tāda nav. Tādā gadījumā varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es vēlētos jūs informēt, ka jūrija komiteja savā sanāksmē eh, saskaņā ar 3. pantu, 3. punktu ir piedāvājusi iecelt Sergio eh, Gutjeres kungu, un es eh, vēlētos. Uh, zināt, vai kāds iebilst pret eh, Sergio Gutieres kungu iecelšanu. Ja neviens neiebilst, tad. Uh,